arī ir ņemts vērā. Un ir jānodrošina arī vienmērīga pārēja apgabaliem, kas zaudē šo nelabvēlīgo dabas apstākļu skarto statusu. Paldies! Un paldies komisāram! Debata tiek slēgta, un mēs balsosim par šo ziņojumu pēc divām nedēļām Briselē mūsu mini plenāru sesijas laikā. Kolēģi, mūsu darba kārtībā vēl ir viens jautājums, tas ir Ričarda Ešvorta ziņojums KLP vienkāršošana, un es dodu mūsu referentam vārdu. Priekšsādātāji, komisārkungs, šobrīd mēs esam kopējās lauksamniecības politikas reformu debašu sākumā, kas ir sagaidām rezultēts 2012. gadā bet es iezīmēšu vairākus principus, kas kopējā lauksaimniecības politikas jaunajā izstrādē šobrīd ir vadošie. Ir skaidrs, ka lauksaimniecībai ir jāmainās, lai arī ņemtu vērā visas tās pārmaiņas, kas ir aktuāls mainīgā pasaulē, un vēl arī, arī tās pārmaiņas, kas vēl tikai būs. Nu, piemēram, jautājums par pārtiks piegādes pietiekamību, klimata pārmaiņas. Tāpat arī vajadzību arī tiešām apmierināt prasības pēc pārtiks produktu apjomiem. Un tie, lūk, ir visi lielie uzdevumi, kas lauksaimniecības politikā jāņem vērā un līdz ir jāpielāgojas. Bet ne tikai jau pašai lauksaimniecības politikai jāmainās, bet arī mums jāskatās tas veids, kā mēs to varam izdarīt. Lūk, uzstādot šos lielos principus, kas ir kopējā vadlīnijas pamatā, mēs arī Es pie, šorīt es nepievēršos detaļām. Detaļas izskatīsim vēlāko ziņojumos. Šajā ziņojumā esmu iekļāvis trīs, eh, piedod, divas galvenās lietas. Pirmkārt, norāda, ka lauksamniecības un politikai jābūt vienkāršākai, godīgākai un caurskatāmākai. Un otrkārt, norāda, ka kopējā lauksamniecības politika līdz šim ir jāmainās pēc būtības. Nākamā reformētā kopējā lauksamniecības politika Nu, tā ir jābūt tādai, kas ir vērsta uz rezultātu, nevis kas ir atpazīstama pēc nesamērīgās birokrātiskās sloga. Jo tieši birokrātiskais sloks ir nesamērīgs lauksemniekiem. Un ko mēs varam darīt? Pirmkārt, mums jānodrošina, ka visas tās prasības, kas tiek uzlikts ražotājiem, lauksemniekiem, tiešām tiek arī izvērtēts un pret iespējām riskiem. Otkārt, mums ir arī jāharmonizē visas inspekcijas un inspekciju standarti, lai novērstu iespējamo dubultošanos un atkārtošanu. Treškārt, ir jānodrošina lielāks arī pašsertifikācijas process, un ceturtkārt, mums ir jānodrošina, ka sodi, kas tiek uzlikt lauksemniekiem, tiek arī piemērot samērīgi. Nevis kā šobrīd vienkārši tā eh, noteikta pēc tarifa, noteiktā gadījumā fiksēta likme. Uh, lai gan varbūt tas nav tas, kas īstenībā būtu piemērotākais lauksamniekam. Manuprāt, lauksamniecības politikai nākotnē ir jāspēj lauksamniekiem pielāgoties jaunajām prasībām, jaunajiem izaicinājumiem, un tas prasa reāli pašos pamatos pārstrādāt kopējo lauksamniecības politiku, lai tā arī veidos tātad nedaudz vieglāks raksturs. Parunājot šo situāciju ar visām iesaistītām pusēm un īpaši ar ražotājiem pašiem, mums tas ir svarīgi, lai labāk novērtētu pašu ražošanas procesu un to darītu saprotamāku. Reformātā KLP ir tāda, kas jāspēj arī izvērtēt ar reālo sagražoto produktu apjomu, kā pieprasījumu pēc lauksamniecības produktiem. Un visbeidzot, ir jānodrošina, lai mēs tiešām arī spētu mm, godīgi un arī pārskatāmi uh, pārvaldīt visu nozari. Lūk, šie skaidri mērķi, kurus varam sasniegt. Paldies! Paldies Ešvarkungam! Vairāki runātāji pieteikušies tādā brīvā mikrofona kārtā. Asārikons, lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdētāji. No lauksamnieku perspektīvas ir jāsamazina birokrātiskais sloks un daudzie priekšlikumi šajā ziņojumā tieši to arī uzsver. Daudzi ražotāji norāda, ka viņiem rodas pilnīgi tāds sajūta, ka viņi kļūst par noziedzniekiem gandrīz, viņi tiek uzskatīti par noziedzniekiem, jo viņiem visu laiku par kaut ko ir jāatskaitās. Visu vajadzētu daudz vienkāršāk. Tirgi līdz šim ar vien nu, visu laiku mainās. Un līdz ar to ir aktuāls jautājums. Vai tiešām visus pasākumus varam attaisnot? Vai tiešām ir iespējams un pieļaujams, ka mēs visu varam vienkāršot? Vai viss ir jāturpina? Nē, mēs skatām daudz lietas vienkāršāk. Katrā ziņā mums ir jānodrošina, piemēram, lai piena kvotu vietā status jauna sistēma, kas spētu arī nodrošināt palīdzību sarežģītajiem rajoniem. Tā baidīkums tālāk lūdzu. Ja paldies. Es apsveicu referentu kungu ar sagatavotu ziņojumu. Manuprāt, viņš ir izstādījis jau izcilus priekšlikumus, bet arī nozīmīgi, ka viņš ir parādījis pareizo filozofiju. Mēs vēlamies atbildīt visus tos, kuri tiešām aktīvi saimnieko un kas tiešām apsaimnieko zemi Un tāpēc būtu tiešām vēlams, lai kopējā lauksaimniecības politikā nākotnē mēs arī veidotu šādu teore, mm, sektorālo pieeju. Un tāpēc vairāk pievērst uzmanību jaunajām dalībvalstīm un atbrīvot no šīs diskriminējošās attieksmes, no kā viņi cieši līdz šim arvien. Tas nozīmē jauns noteikums, bet tas arī pieprasa, lai visas dalībvalstis šos jaunos noteikumus ievēro. Pirms diviem gadiem Padome izstrādāja jaunu regulu, kas norādīja tieši, ka elektroniski identifikācijas parametri jaunajām aitām ir obligāts. Nu, es uzskatu to visu par pārspīlēt. Manuprāt, tas pilnīgi neiespējami visām aitām sad, nodrošināt šos identifikācijas numurus. Tāpēc tas ir skaidrs piemērs pārspīlētajiem, eh, pār liekai likumdošanai kopējā lauksaimniecības politikā. Visu to vajadzētu daudz vienkāršot. Paldies. Septiņkungs tālāk, lūdzu. Antālāk, Dorfmankungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī jums, ko tādais kolēģi Ashford kungs, par šo izcilo ziņojumu. Es uzskatu, ka līdzinājā kopējā lauksaimniecības politika ir tiešām nozīmīga politika Un līdz šim mums ir jābalstoties uz veiksmi, tomēr ir jāizfiltrē arī liekā birokrātija. Šis pirmais pilārs - lauksamniecība ir arī kā piemērs, un tas pats jātiecina arī uz otro pilāru. Ja mēs skatāmies tie birokrātija, kas tiek pieprasīta no zemniekiem, un tad tie maksājumi, ko galā viņi saņem, nu tur nav nekāds korelācijas bieži vien. Uh, Un tieši tāpēc mums vajadzētu tiešām nodrošināt, ka mēs visu lauksamniecību varam noregulēt ar daudz mazāku noteikumu skaitu. Mēs redzam, ka mēs saņemam 100 līdz 1000 eh, dažādu apjomu maksājumus un um, viss, ko, bet īstenībā bet viņiem, no viņiem tiek prasīts pilnīgi neiespējamu noteikumu gandrīz īstenošanu, kā piemēram gadījumā par raitām. Mums ir jāceņš visu vienkāršot. Paldies! Richard Ashford jelentése a közös agrárpolitika. Paldies! Ziņojumā, kur mērķis ir vienkāršot KLP, šie ziņojumā ir lieliski priekšlikumi. Un šis ziņojums ir unikāls ar to, ka tas tiek arī uh, izstrādās, ņemot vērā arī lauksaimnieku perspektīvu. Šeit uh, mēs runājam par līdzekļiem un nevis par gala mērķi, jo gala mērķis ir īstenot politikas mērķus. Aģentūras das, gan dažkārt jauc abus šos līdzekļus un uh, mērķus. Mums ir nepieciešama fundamentāla attiecība maiņa. Mums klienti, kas ir lauksaimnieki, attiecībā arī attiecībās ar aģentūrām, uh, Jo nevajadzētu atrasties hierarhijā. Šīs hierarhijas vietām ir nepieciešams šis sadarbības kārs komisijai vajadzētu izstrādāt noteikumus, kur arī būtu paredzēts, ka aģentūrām būtu jāmaksā arī soda nauda, ja tās veids kādus pārkāpumus, ir jānodrošina. Ieguvēji var uh, vērsties tiesās, un, piemēram, Ungārijā šādas iespējas viņiem nav paredzētas. Paldies! Šikierska kungs, lūdzu! Dāmas un kungi, KLP vienkāršošana ir ļoti lieliska ideja, neviens jau nav pret to. Vienkāršošana nozīmē mazākas inspekcijas, ietaupīt lauksaimnieku laiku. Tas tiešām izklausās lieliski, bet pievērsīšu jūsu uzmanību situācijām, kur vajadzētu mums varbūt izvēlēties kādu citu pieeju. Īpaši runājot par tādā nu, lauksaimniecības nozarē, kā piemēram tabaka un apiņi, kur šeit būtu ļoti grūti vienkāršot lietas lai nodrošinātu šo ražošanu, jo zonās, kur ir kādas uh, smagāk dabas apstākļi, tur vajadzētu cits kritērijs. Piekrīt referentam par to, ka mm, KLP jābūt efektīvam, enerģētiski efektīvam, bet ir ļoti grūti to visu apvienot arī ar vienkāršošanu. Jārkungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas eh, lauksaimniecības politikai ir jābūt eh, ilgtspējīgākai, pārskatāmākai, to ir norādījis arī Ešvorta kungs, un tas ir pareizais ziņojums. Manuprāt, Te vajadzētu būt centieniem vienkāršot uh, lauksaimniecības politiku, un šie centieni vēl ir jāpastiprina, tas ietaupīs izmaksas un uh, centienus. Un uh, mūsdienās mēs varam koncentrēties uz vienu no mūsu galvenajiem uzdevumiem - pārtikas produktu ražošanu. Un es ceru, ka mēs pie tā vēl strādāsim šeit parlamentā un komisijā. Paldies! Šķiet, ka neviens vairs nevēlas izteikties, tāpēc es došu vārdu piebalga kungam, lai viņš varētu rezumēt diskusiju. Mm, priekšsēdētāji, parlamenta locekļu vienkāršošana un labāks regulējums ir komisijas prioritātes. Es vēlētos pateikties Ešvorta kungam, referentam par lielisko ziņojumu šajā diezgan sarežģītajā un problemātiskajā jomā. Komisija pilnīgi piekrīt, ka administratīvā sloga samazināšana sniegt īpašu labumu zemniekiem. Tas ļautu zemniekiem vairāk laika atvēlēt viņu lauksaimniecības aktivitātēm. Komisija apsveic ziņojumu Tas ir pievērsies galvenajām Eiropas zemnieku problēmu jomām un arī sniedz eh, norādījumus un idejas eh, kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanai. Pēdējo gadu laikā komisija ir panākusi ievērojumu progresu kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanā. Es te varētu pieminēt Štoiber grupu, kas eh, ieteica komisijai, kā samazināt administratīvo slogu un norādīja, kā to ievērojami samazināt komisijas vienkāršošanas aktivitāšu rezultātā. Vienkāršošana tomēr ir process, kas ir pastāvīgi jāturpina, un mēs to turpināsim arī šogad. Tomēr ir jāpārdomā arī nākotnes lauksaimniecības politika. Mēs jau esam sākuši sabiedrisko debati. Uh, Un tas nozīmē, ka mums vajadzēs kopīgi strādāt pie tā, lai efektīvi mazinātu administratīvo slogu, bet vienlaikus arī augstā līmenī aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses un panāktu ļoti efektīvu lauksaimniecību. Un te es gribētu norādīt uz kādu faktoru, reizēm vienkāršošanu nevajadzētu īstenot uz risināmo problēmu rēķina, piemēram, izsekojamība. Pērn mums bija diezgan miermīlīga situācija, nebija lielu skandālu vai nemieru vai epidēmiju, bet te pašā laikā šī izsekojamība ir nopietna problēma. Mums nevajadzētu no tās atteikties, tāpēc, ka nav bijis krīzes. Tāpēc es uzskatu, ka visā procesā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja mēs vienkāršojam politiku, mēs nedrīkstam aizmirst pagātnē gūtās mācības, proti to, kāpēc mēs esam ieviesuši tos vai citus noteikumus. Komisija turpinās darbu pie šī procesa, bet mēs arī ļoti uzmanīsimies, lai neaizmirst pagātnes kļūdas. Paldies! Paldies, komisāri! Debata ir slēgta. Balsošana notiks pēc divām nedēļām Briselē mūsu plenāra sesijas laikā. Nākamā sanāksme notiks rīt, otrdien, 20. aprīlī, no pulksten 9. rītā līdz 13. pēcpusdienā un pēc tam no 3. pēcpusdienā līdz 8.30 pēcpusdienā.